Līdz ar to debats noslēgušās un vēlāk notiks balsojums par rezolūcijām. Nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Tādu sieviešu krimināla vajāšana, kas cietušas no spontā, kas, kam bijuši spontāni aborti. Pirmām kārtām došu vārdu vienam no rezolūcijas sagatavotājiem Jureka kungam. Priekšādātāji dāmas un kumi, kungi. El Salvadora ir brīva un demokrātiska valsts kas vēlas aizstāvēt dzīvību. Nu, te atceros dažāda veida ziņojumus, kur par to tieši tā arī runāts. Tur tiek teikts, lūk, šī valsts vēloties aizstāvēt dzīvību un tā tālāk, bet no šobrīd um, valstī tiek uzbrukts šai parlamentā nedrīkstam šādus uzbrukums īstenot, jo citādi mēs nonākam pie tā, ka um, apspriežam, nu, tīri praktiski veidus, kā glābt dzīvības. Īrija, Polija, Malta. Tās ir valstis, kas rīkojas līdzīgas, El Salvador tām ir pievienojusies. Šis likums pat ir jāspēcina Polijā vēlamies arī mainīt likumu, grozīt likumu, lai pārliecinātos, ka arī mana valsts ir vēl drošāka tiem, kas vēlas aizsargāt dzīvību. Jābeidz šie uzbrukumi Salvadorai, ir jāiet cilvēku tiesības šajā valstī tiek pilnībā ievērotas. Paldies! Liels paldies! Tālāk došu vārdu Molijas Kotai Keito. Mikrofonu, please. Oh, in September. Septembrī apmeklēju Ilapangas cietumu El Salvadorā. Apmeklējot šo valsti, mani šokēja redzētais. Sievietes tiek mestas cietumos, viņu dzīvības, dzīves viņiem atņems tikai tāpēc, ka viņas ir, viņām bijusi nevēlama grūtniecība un reizēm spontāni aborti, viņas ir tikuši izvarotas. Pret dzimumiem, uz dzimumu piedarība pamatota vardarbība ir ļoti populāra Elsalvadorā. Tā ir ikdienas parādība, tā rezultātā rodas šīs nevēlamās grūtniecības, kur 98. gada aborti ir kriminalizēti visos apstākļos, pat tad, ja grūtniecības turpināšana apdraud sievietes dzīvību vai, kad, piemēram, membrīs ir nedzīves. Laikā no 11. līdz 15. gadam 14 sievietes ir mirušas ar, grūtnie, ar dzemdībām un uh, grūtniecību saistītu komplikāciju rezultātā. Zinām, ka Elsalvadora strādā pie situācijas uzlabošanas un mēs augstu augstu vērtējam Eiropas diplomātu iesaistīšanos šai darbā, lai palīdzētu sievietēm, kas ne, negotīgi, netaisnīgi mm, likt, ielikt cietumā. Mm, uzskatām arī, ka ir vairāk sievietes, kurām ir nepieciešama apžēlošana, tāpēc, ka viņas ir notiesātas neatbilstīgi. Paldies. Kītokšet. Paldies, paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs Migers Urbāns Krespo. Vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Mēs aicinām atbrīvot visas sievietes, kas iemestas cietumā El Salvadorā tāpēc, ka viņām ir bijuši spontāni aborti. Te runājam par Teodoru Delkarmeru Vaskes, Evelīnu Beatrisu Hernandes Krūz un uzskatām, ka abortu nedrīkst kriminalizēt. Nedrīkst to darīt arī citās valstīs. Mums jāvērš pret visām valstīm, kur aborti ir aizliegti vai kur aborti atļauti tikai zināmos gadījumos. Seksuālā un reproduktīvā veselība ir jautājums, kas jāparad drošs un pieejams aprūpas pakalpojums šai jomā. Eh, ir svarīgi. To trūkums nozīmē sieviešu tiesību pārkāpšanu. Viņas nespēja vest cieņpilnu dzīvi vienlīdzība, dzimuma vienlīdzība nevar tikt nodrošināta, ja sievietēm nav kontrols pašām pār savu ķermeni. Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta pieeja brīvprātīgai ģimenes plānošanai un pasākumiem un ka pastāv arī brīvas juridiski atļautas aborta iespējas El Salvadorā un sievietēm visur citur pasaulē. Kiitokset eh, Miguel Urban Crespolle. Ja seura... Paldies Urbanam Krespo kungam. Tagad uzstāsies Beatrisa Večera Basterikējā. Paldies, priekšsādātājas kundze. Jāsaka, ka aborti ir aizliegti Salvadorā pat tad, ja sieviete ir tikusi izvarota. Sievietes eh, ļoti bieži cieš un jāsaka, eh, ka Salvadorā pat spontāno abortu uzskata par slepkavību. Teodoru Vāskesu izvaroja, eh, viņai piedzima nedzīvs bērniņš un viņai piespried 30 gadus cietumsoda. Ir 17 sievietes, kas atrodas. Um, Eh, Salvadors cietumos eh, tieši šādu iemeslu dēļ nesodāmība, tiesiskuma trūkums eh, Salvadorā ir vienkārši neaptverams. Jāsaka, ka reģionā tāpat jau ir milzīgi daudz vardarbības, sievietes upuri tiek sodītas vēl vairāk, un tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē reģionu attīstību. Nav arī nekādas dzimuma līdztiesības šajā valstī un, diemžēl, sievietēm ir jāmaksā uh, par politisko situāciju ļoti augsta cena ar savu veselību. Es ceru, uh, ka augstais uh, ANO komisārs uh, panāks to, ka šī nesodāmība tiks izbeigta un mums ir jānosoda tur notiekošais. Paldies! Paldies Basterēčas kundzei! Tagad Sorai Paustu lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pavaicāt, kas tad e, jūs Salvadorā esat, kā jūs varat spriest par sieviešu veselību un dzīvību, kā var padarīt spontāno abortu par noziegumu. Mēs parlamentā ievērojam cilvēku tiesības un mēs vēlamies nosodīt Salvadorā notiekošo valstīm un baznīcām nav tiesības e, iejaukties sievietes privātajā dzīvē. Mans ķermenis ir mans ķermenis, un tas ir mans lēmums, vai veikt veikt abortu vai nē. Katra sieviete pasaulē ir tiesīga šo izvēli izdarīt pati neatkarīgi no jau kādiem apstākļiem. Mēs aizstāvam sievietes, pret kurām vēršas šādi necilvēcīgi likumi. Salvadors iestādēm ir jāatbrīvo šīs sievietes no ieslodzījuma un jāatceļ šādi likumi, kas pieprasa, ka slimnīcas policijai ziņo par šīm sievietēm, kas ir veikušas abortu. Mums ir jāvēršas pret jau kādām sieviešu cilvēku tiesību pārkāpumu iespējām, kā spēcīga, pārliecināta feministe. Es esmu solidāra ar visām sievietēm un uzskatu, ka mums pašām ir jālēma par savu ķermeni, par savu dzīvi. Teodora Vaskes uh, iesniedz apelāciju, bet, diemžēl, to noraidīja. Tātad viņai joprojām ir jāpavada cietumā ilgi gadi. Tas ir briesmīgi. Jūreka kungs. Vai jums šķiet, ka šī iemesla dēļ 30 gadi cietumā ir pamatoti? Jums liekas, ka tas ir noziegums? Tiešām tas ir liels kauns. Paldies! Paldies, Paustas kundze. Tagad ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Lūkas kungs to uzdos. Lūkas kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemsiet? Nē. Sorājas postas kundze neatbildēs uz šo jautājumu. Lūks kungs ļoti žēl, postas kundze nevēlas uh, uzklausīt jūsu jautājumu. Nu, pravo do odpowiedzi. Jury Kotak podał dwie lata. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla, koska... Turpināsim. Nākamā runātāja mūsu sarakstā ir eh, Kazlauskas kundze. Nē, uz Lukas kunga jautājumu posts kundze neatbildēs. Tagad Agnieszka Kazlauska Rajeviča lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Šodien mēs runājam par Salvadoru, mazu valsti Latīņamerikā, kur 98. gadā pieņēma likumu, kas aizliedz abortu jebkādos apstākļos, pat ja uh, grūtniecība apdraud sievietes dzīvību vai viņa ir tikusi izvarota. Tas ir šausminošs likums, sievietes uzskata par kaut kādu preci vai objektu, un, diemžēl, Salvadorā nav arī pat nevainības prezumcijas, netiek ņemti vērā zinātniski atklājumi. Ja sievietēm ir spontānais aborts vai piedzimst nedzīvs bērniņš, viņa Viņas tiek apsūdzētas slapkavībā un tieši tādēļ grūtniecība, sevišķi vientuļajām mātēm, bieži vien ir saistīta ar milzīgu stresu un viņas ir nobijušās. Ļoti jaunas, ļoti daudz jaunu meiteņu tādēļ pat arī izdara slapkavību vecumā no 10 līdz 19 gadiem gandrīz puse meiteņu tieši grūtniecības dēļ ir izdarījušas pašnāvību. Un, ja sieviete piedzīvo arī kādas komplikācijas grūtniecības laikā, tad viņai arī nākas saskarties ar pārmetumiem, viņas baidās iet pie ārsta. Un es pieprasu, lai Salvadoras valdība beigtu šādu necilvēcīgu attieksmi pret sievietēm. Ir jārunā par īpašiem apstākļiem, kas varētu pieļaut atļaut abortu, un, protams, ir jāievēro startautiskās tiesības. Un jāsaka, ka tas nevar būt noziegums. Es gribēju arī reaģēt uz Jūrēka kunga teikto. Es ceru, ka Polijā nekad netiks pieņemti kaut eh, mazākajā mērā līdzīgi likumi tam, kas ir pieņemts Salvadorā. Jāsaka, ka tūkstošiem sieviešu ir eh, izgājušas Polijā ielās, protestējot arī pret Polijā valdošajiem likumiem, un es viņus atbalstu. Paldies! Tagad Jūreka kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Kozlovskas Rajevičs kundze, jūs atbildēsiet uz to? Iera Jūreka, olkā hyvä pani poseł słyszała pani przed chwilą że dziecko. jurek kungs lūdzu paldies mm, dārgā deputātes kundze mēs te dzirdējām izteikumus par uh, sievietes ķermeni uh, ka tās ir viņas tiesības būt noteicējai par to bet uh, ir jāsaka ka ir arī uh, jārunā par tiesībām uz dzīvību ir jāizstāv tiesī, šīs tiesības, un kādēļ tad jūs nereaģējāt, ja šīs tiesības tiek mīdītas kājām? Paldies! Kozlovskas kundze, lūdzu atbildi. Uh, godātais deputāta kungs, ja mēs runājam par polijas abortu likumu, eh, tur ir noteikti trīs izņēmumi. Mēs šādus izņēmumus vēlamies eh, ieviest arī Salvadoras abortu, pretabortu likumā. Jā, sieviete arī ir jāatzīst eh, par cilvēcisku būtni, kam pienāks visas tiesības. Paldies! Kiitos. Sitten siirrymme ryhmien puhujien. Paldies. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. SD grupa svārdā uzstāsies Francisko Asīs Lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Teodora Vaskesa sēž cietumā jau desmit gadus, un viņai ir piespriests 30 gadus ilgs cietumsots. Kādu noziegumu tad viņa ir pastrādājusi? Viņai piedzima nedzīvs bērns, un eh, viņa, eh, viņas liktenis ir līdzīgs 17 eh, citu sieviešu liktenim, un gan Teodora, gan daudzas citas sievietes, diemžēl, ir ieslodzītas cietumā, savu sodu izcieš nežēlīgi labvēlīgos apstākļos, un viņu vienīgais noziegums ir tas, ka mm, viņām ir bijušas šādas grūtniecības ar komplikācijām. Jāsaka, ka Eiropas Savienībai ir jārunā strikta valoda ar Salvadors iestādēm, lai eh, šīs sievietes eh, varētu tikt atbrīvotas. Un jāsaka, ka ka beidzot ir pienācis laiks uh, šīs debates par abortiem tematizēt un darīt to daudz plašākā apmērā. Par to jārunā starptautiskā līmenī. Es ceru, ka um, kaut kas tiks darīts lietas labā, lai palīdzētu šīm sievietēm un lai varētu pielikt punktu uh, šie tik briesmīgajai cilvēciskajai traģēdijai. Paldies! Paldies, Asīza kungs! Tagad Angelika Milināra uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze konservatīvie spēki Salvadorā sievietes un meitenes uzskata par tādiem kā inkubatoriem, un eh, sievietes vienkārši nonāk cietumos eh, spontāno abortu dēļ. Eh, Tātad divi līdz astoņi gadi ir cietumsots par to, un par abortu var piespriest līdz pat 30 gadiem cietumā. Tas izklausās pēc briesmīga murga, bet, diemžēl, tā ir ikdienas realitāte sievietes sievietēm Salvadorā. Tie, kas Eiropas parlamentā uzskata, ka mums nevajadzētu iejaukties Salvadoras iekšējās lietās un ka viņi aizstāv dzīvības, es gribēju viņiem pajautāt, cik daudz meitenēm un sievietēm vēl ir jācieš un jāiet bojā, lai jūs beidzot saprastu, ka cilvēki tiek slepkavoti un tiek aizstāvēti uh, slepkavas. Es katrā ziņā uh, neatstāšu, man šo cilvēku liktenis neatstās vienaldzīgi. Paldies! Paldies, Lināras kundze. Tagad Terija Raintke uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Teodora un Evelīna ir divas sievietes, kas ir eh, piedzīvojušas ārkārtīgi smagu dzīvi. Nevien uh, viņas ir piedzīvojušas spontānu abāru, abortu, bet tagad viņas ir notiesātas par slēpkavību un uz vairākām desmitgadēm ieliktas cietumā. Uh, Salvadoras iestādēm ir jāatbrīvo Teodora, Evelīna un vispārējās sievietes, kas ir ieslodzītas cietumā par spontāno abortu. Jāsaka, ka Salvadorā mēs runājam par sieviešu nīšanu, kas ir atrunāta likumā. Patriarchāts tur ir pie spēka, pie varas jau ļoti ilgus gadus, un jāsaka, sievietes ir pašas noteicējas par savu ķermeni. Tas nepiedara nevienam citam, kā viņām pašām, ne valstī, ne vīriešiem, kas uzskata, ka viņi kaut ko var noteikt. Mans ķermenis, manas tiesības. Paldies, Rainkas kundze. Garsija Perezes kundze tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Teodorai ir 34 gadi, viņa jau 10 gadus no tiem ir pavadījusi cietumā tādēļ, eh, ka viņa zaudēja savu meitiņu spontānā aborta dēļ. Salvadoras iestādes vakardien vēlreiz apstiprināja, ka viņai ir eh, viņas 30 gadu uh, Cietumsots nav mainīts. Ir vairāk kā 30 sieviešu, kas ir piedzīvojuši spontāno abortu un tagad uh, sēž cietumos tieši šī iemesla dēļ. Eiropā par to ir jārunā. Jāsaka, ka nevienā pasaules valstī nedrīkst uh, laupīt sieviešu brīvību uh, spontāno abortu vai abortu dēļ. Mēs runājam par cilvēktiesībām, par ārlietām. Eiropai uh, ir jārunā par seksuālo un reproduktīvo veselību, un tā ir jāgarantē sievietēm bez izņēmuma visā pasaulē. Viņu cīņa ir mūsu cīņa. Uh, ir jāgarantē sieviešu pašnoteikšanās iespējas pār savu ķermeni. Paldies, Garsies kundze. Tagad Kastaldo kungs. Nē, viņš nav klāt. Tagad būs brīvais eh, mikrofons. Pirmais Stanislavs Polčaks. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Priekšsēdētājs kundze, paldies par man doto vārdu kad Jūreka kungs uzstājās, man likās, ka viņš eh, runā par citu darba kārtības punktu, nu, nekas netika runāts par solidaritāti, kas jāizrāda sievietēm, par uh, nedzīviem bērniem, kas ir piedzimuši, un, protams, Ja ir pārāk daudz abortu, tas man arī nepatīk, bet, protams, ir jāņem vērā izņēmumi īpašas situācijas, ko pieminēja citu runātāju. Es gribēju paust savu solidaritāti sievietēm Salvadorā, eh, ko eh, ir skāris šis briesmīgais likums. Mums ir jānosoda šī likumdošana visiem arī poļu dogmatiķiem. Paldies! Un tagad Eh, Mareks Jūreks vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Ei, selvä, siirrymme sitten. E- Nē, Polčaka kungs neatbildēs. Kaputo kungs tagad lūdzu. Grazie, prezident. Ildi... Paldies, priekšētāji. Šīs dienas diskusija par abortu vienmēr saistās ar kultūrāliem un reliģiskiem jautājumiem un arī sirdsapziņas jautājumiem. Mēs zinām, ka pasaulē ir dažādas attieksmes, bet ir sarkanā līnija, ko nedrīkst pārkāpt, proti sieviešu tiesības un pašcieņa. Salvadorā ir ārkārtīgi ierobežojuši likums attiecībā uz šo jautājumu. Evelīna Krūza tika ieslodzīta uz 30 gadiem, tādēļ, ka viņai bija spontānais aborts un bērns piedzima nedzīves. Runājot par vīriešu un sieviešu līdztiesību, Eiropas parlaments ir norādījis, ka sievietes uh, ir atbildīgas par savu veselību, tostarp arī uh, seksuālo veselību, un līdz ar to mēs šeit saskatām nepārprotam cilvēku tiesību pārkāpumu no Saldors varas iestāžu puses. Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai panāktu, ka visas sievietes, kas ir ieslodzītas tādēļ, ka viņām ir bijuši spontāni aborti, tiktu atbrīvotas. Paldies, Kaputo kungs. Noties Marijas, Marijas lūdzu. Paldies! Saldorā notiek praktiski neticams lietas. Likumā ir norādīts, ka pat tad, kad ir noticis uh, spontānais uh, aborts vai arī bērns piedzīvis nedzīves, māte ir jāiesloga. Par to mēs šodien arī runājam šīs diskusijās, un es domāju, ka ik viens šī telpā apzinās, eh, kāda ir šī situācija. Nav pat iespējams uh, iedomāties, ka katrs embrijs, kas uh, piedzimst nedzīves vai notiek uh, spontānais aborts, ka tā būtu tikai māca atbildība. Evelīnas lieta ir ļoti raksturīga šai situācijai. Viņa ir ieslodzīta uz 30 gadiem par slepkavības iepriekšēju nodomu Diemžēl tā ir ierasta praksa. Eh, vair, eh, Salvadorā vairāk kā simts sieviešu ir ieslodzīts šāda iemesla dēļ, un vai jūs varētu iedomāties, ka mēs varētu kā citādāk lemt par šo lēmumu. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka tas ir jānosloda. Paldies, Marijas kungam. Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšētāji jau kopš 1998. gada ir pieņemts Salvadorā likums pret abortiem un ļoti daudz sievietes ir ieslodzītas eh, nu, ar termiņiem no 30 līdz 40 gadiem, neņemot vērā lietu apstākļus. Mēs Dzirdējām jau Evelīnas uh, gadījumu, viņai vēl 30 gadi ir jāpavada cietumā. Ir svarīgi, lai parlaments uzstātu uz šo sieviešu atbrīvošanu un pieprasītu pārmaiņas uh, tiesību aktos, lai šāda situācija vairs nevarētu izveidoties. Un mēs redzam, ka jau Salvadoras kongresā ir iniciatīvas mainīt šo likumu, un tādēļ arī Eiropas Savienībai ir jāuzstāja, lai grozījumi tiktu pieņemti, lai mūsu delegācija, kas ir Salvadorā, turpināt labo darbu šī virzienā ir tas ļoti svarīgi, jo nākamgad ir arī vēlēšanas, un tas varētu uh, ieviest patiesas pārmaiņas. Šīs sievietes būtu jāatbrīvo, un neviens nedrīkst tikt uh, sodīts par to, ka ir bijis spontāns aborts. Paldies, Urtas un kungs. Kānkungs, lūdzu. Madam President, since 1998... Priekšādās kundzes, jau kopš 1998. gada li, eh, ir likums spēkā Salvadorā, kad aborts ir krimināls sodāms. Ja sieviete veikts aborts vai ir spontānais aborts, viņi var nokļūt cietumā uz ilgu laiku, un daudz sievietes ir apsūdzētas un daudz ir gājuši bojā saistībā ar komplikācijām. Un šis likums rada tikai sāpes un ciešanas daudzām sievietēm un viņu ģimenes locekļiem. Vakar mēs dzirdējām, ka tiesa paturējis spēkā 30 gadu cietumsodu eh, Vaskes kundze. Es uzskatām, ka tas ir nepārprotams cilvēktiesību pārkāpums. Ja netiek nodrošināts iespēja veikt abortu, tās ir arī tiesību pārkāpums. Mēs aicinām Salvadoru mainīt eh, likumu un dekriminalizētu abortu konkrētos apstākļos. Šīs dienas rezolūcija ir vēstījums šīm sievietēm, jūs nesat viens, mēs esam līdzās jums šī cīņā. Paldies, Kāna kungs. Jurek kungs, lūdzu. Simts sešdesmit ceturtais pants regulā ir tas, uz kuras vēlas atsaukties, lai izteikt komentāru šobrīd, saka Jūra kungs. Paldies, priekšētājs kundze. Un tagad es vēlos uzzināt ar Polčeku kungu un Rojas Rozvins kundzi. Jūs paļaujaties uz datiem, kurus piedāvā Amnesty International, bet tā ir organizācija, kas ir organizācija, kas atbalsta abortus. Šī organizācija Amnesty International uzskata, ka bērns ir kaut kas tāds, ko var droši izņemt no sievietes ķermeņa. Lūdzu, ieklausieties tajā, ko ir teikušas varas iestādes no Saldoras, un nevajag paļauties tikai uz šādu uh, propagandu. Paldies par izteiktajiem komentāriem saistībā ar 164. pantu. Un tagad vārds uh, komisāru kungam. Paldies, priekšētājs kundze. Uh, Eiropas Savienība labi apzinās, kāda ir situācija ar sievietēm, kuras tiek apsūdzētas saistībā ar abortiem Salvadorā. Mēs uh, sekojam līdz šai situācijai un mums rodas bažas, ka daudzos gadījumos ir bijuši spriedumi ar maksimālo ieslodzījumu termiņu. Tiesiskuma ievērošana ir viena no Eiropas saimnes pamatvērtībām un tādēļ Eiropa ir ļoti atbalstošā arī attiecībā uz nevainības prezumciju, pareizu procedūras īstenošanu un visiem pārējiem ar to saistītajiem elementiem. Lai rūpīgi sakot šai situācijai, mēs sazināmies ar vietējām asociācijām, pilsoņu grupām, kas sniedz palīdzību sievietēm šo tiesu vedību laikā. Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu ietvaros Eiropas Savienība ir atbalstījusi arī tiesisko uh, palīdzību cilvēktiesību organizācijām. Tā kā ir ļoti reti pieejami pakalpojumi, uh, kas palīdzētu parūpēties par veselību Salvadorā, tas arī veicina spontāno abortu skaitu palielināšanos. Sieviešu tiesību ievērošana un piemērošana ir svarīgs Eiropas Savienības darba kārtības punkts Salvadorā un arī citur. Domāju par cilvēktiesībām, abortu aizliegums un šīs darbības kriminalizēšana rada lielas bažas. It īpaši domājot par gadījumiem, kad eh, sieviešu eh, dzīvība grūtniecība rada apdraudējumu vai izvarošanas gadījumos. Tas ir eh, problemātisks jautājums arī citās Latvijas valstīs. Eiropas Savienība ir runājusi par šo jautājumu augstākajā līmenī ar, ar Salvadoras varas iestādēm, un mēs aicinam uzlabot eh, ļoti satraucošo sieviešu stāvokli. Starp, citu iniciatīvu starpā Eiropas Savienība ir palīdzējusi īstenot iniciatīvu, kas ļauj uzlabot sieviešu un meiteņu piekļuvu seksuālajiem un reproduktīvajiem veselības pakalpojumiem un arī, lai risinātu uz dzimumu balstītu vardarbību, Eiropas Savienība aicina Salvadoru un visas pārējās valsts, kurām ir šādas problēmas, turpināt darbu un ir gatava palīdzēt šo jautājumu risināšanā. Paldies! Paldies, Vēlas kungs. Tagad mums ir sagatavot vairāk rezolūciju priekšlikumi. Par tiem balsosim šodien 12. un debates par šo darba kārtības punktu ir beigts.